nozīmīgs manā skatījumā, jo arī ievadvārdos teicu, ka tas uh, ir nepieciešams, jo šeit komisija un parlaments ir absolūti viensprāts un darbojas vienā virzienā. So uh, Paldies, um, komisāra kungs Smits. Līdz ar to beidzam šīs debates. Balsojums notiks uh, trešdien pulksten 12. Mūsu nākamais darba kārtībais punkts ir mutiski jautājumi. Mutiskā, mutiskie jautājumi par Donavas reģionam paredzētas ehm, īstenošanu. Es došu vārdu uzreiz tikau kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. 8. decembrī komisija publicēja stratēģiju eh, Donavas reģionam un darbības plānu kurš būtu jāpieņem Eiropa padomē Ungārijas prezidentūras laikā. Eiropas parlaments ir sagatavojis janvārī 2010. gada janvārī rezolūciju un uh, paliek aktīvs partneris šīs stratēģijas ieviešanā un aktualizēšanā. Šī stratēģija ir uh, Plaša konsultācija procesa rezultāts ar vietējiem reģionālajām un nacionālajām lēmēju iestādēm, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības akadēmisko aprindu pārstāvjiem un citām iesaistītajām grupām. Un šīs sadaļa ir ārkārtīgi svarīga, jo stratēģija apstiprina nepieciešamību investēt eh, labākās navigācijas iespējas, labākos starpsavienojumos modālajās eh, ostās un izmantot jaunas tehnoloģijas, lai izvairītos no Danavas piesārņošanas, kā arī lai eh, likvidētu barjeras kuģošanas iespējām, lai, lai varētu attīstīt turismu, lai varētu palīdzēt novērst dabas katastrofas un apkarot vidas piesārņošanu. Tas viss palīdzēs nodrošināt labāku reģionu ekonomisku izaugsmi. Un šobrīd tas ir svarīgi Melnās jūras basēnam, kad mums ir jāveido eh, vien-vien situācija, lai varētu uzlabot eh, kuģojamību un labāk aizsargāt eh, aiz apkārtējo vidi. 3, 3. februārī koordinātori spried par prioritātes darbībām, un mēs aicinājām identificēt nepieciešamas darbības, lai varētu uzlabot sadarbības starp valstīm un reģioniem, lai varētu ieviest šo stratēģiju maksimāli drīz. Dalība valstis var pārskatīt savas programmas un izmantot attiecīgos fondus šīm stratēģijām daudzpusējā, daudzgada finanšu perspektīvā eh, tiek iekļautas arī šīs prioritātes. Ir jāņem vērā saikne starp Melno jūru un Ziemeļjūru. Un mēs domājam paplašināt šo stratēģiju arī uz Melno jūru. Anesku kundze nākamais runātājs. Komisār. Priekšsēdētāja komisāra Eiropas Savienības Donovas stratēģija ir integrēta stratēģija un tās savienos dažādas Eiropas politikas, pievēršoties galvenajām problēmām šajā reģionā. Aldes debums mēģina palielināt kuģojumības vai kuģošanas kanālus, veicināt upē pieguļošo pilsētu attīstību, uh, infrastruktūras un terminālu izbūvi, kas ļautu izmantot multimodālus transporta veidus. Es gribēju norādīt uz ekonomisko savstarpējo atkarību starp valstīm šajā reģionā un to, ka nepieciešams investēt tehnoloģiju komunikācijās un ka jāveicina mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un pētniecību šajos uzņēmumos, un lai arī veicinātu zaļo ekonomiku. Ja mēs vēlamies nodrošināt ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu šajās valstīs, mums ir jānodrošina, ka šo stratēģiju attiecīgi ievieš, iesaistot nacionālās iestādes un privātos partnerus. Nacionālās valstis ir noteikušas galvenos attīstības, galvenās attīstības jomas, uh, strādā pie integrētām programmām, lai izmantotu Eiropas Savienības finansējumu. Šajā kontekstā es uzskatu, ka ir būtiski svarīgi zināt, kāds ir komisijas darba plāns, runājot par šīs stratēģijas izpildi, un kāds arī ir attiecīgais pārvaldības plāns. Nākošā runātāja Šreters kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs godātais komisāra kungs, tārkās kolēģis, kolēģi. Apjaunīga uh, Donavas reģiona stratēģija, kurā tiek ietvert visi reaģā, reģioni uh, pie Donavas dalībvalsts un cilvēki ir ļoti izdevīgi, un tas ir liels potenciāls visas upes uh, izmantošanai. Jā, var ekonomiski un ekoloģiski aspekti. Uh, ir jāsabalansē nākotnes un ekoloģiskās prasības. Kopā var atrisināt sociālās programmas, var saglabāt kultūras daudzveidību, bioloģisko daudzveidību, var veidot kopējus turismu projektus. Un tas absolūti svarīgākais ir, lai šāda sadarbība pirmām kārtām novērstu postošos plūdus. Mēs varam atcerēties uh, tos gadus, kad šajā reģionā valdīja nabadzība un sarežģīta apstākļi. Tādēļ jāsadarbojas ir reģioniem augšpus un lejpus Donavas. Ir nepieciešama kopēja stratēģija, jāsaglabo upes dabīgā gultne, dabīgums, bet neskatoties uz to, tas nozīmē inovācijas un procesu. Uh, jāmācās no pagātnes kļūdām, lai tās neatkārtot. Un tādēļ uh, jāpiemēro kuģi upei, nevis upes kuģiem. Un mums ir uh, eh, liels iespējas, jo mums ir šīs tehniskās zināšanas un zinātība. Mēs zinām, kāds potenciāls ir šajā reģionā, un tas var būt milzīgs inovatīvs uh, potenciāls uh, visā pasaules tirgus kontekstā. Un tādēļ man liekas, ka Eiropas parlaments savā rezolūcijā vienā vietā labo komisijas priekšlikumu. Tas ir tā kā līdzīgi Baltijas jūras telpai jau ir starptautiskas vienošanās teksti, un tas ļoti būtisks, un tas ir pieņemts konsensā. Un šajā dokumentā īpaši tiek uzsvērta upes attīstība, bet arī ekoloģiskie aspekti tiek ievēroti. Ir ļoti nozīmīgi, lai komisija uh, to neaizmirst. Un, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešami neatkarīgi eksperti un pēc tam arī caurskatāmība. Pieredze Baltijas jūras reģionā parādīja, ka caurskatāmība un iedzīvotāju iesaisti ir ļoti nozīmīgi, lai visi atbalstītu to, kas tiek darīts upju uh, krastos un lai nākošās paudzes dotu darbu un būtu veiksmīgas sadarbībā. Tādēļ jāizmanto jau esošā nauda un jāpārdomā, vai visi tie pasākumi, kas sākotnēji bija paredzēti un, un pagātnē, piemēram, arī jau nepareiz izdotā nauda, vai to varētu labot lai uh, būtu saprātīga ekonomiska, ekoloģiska sadarbība un attīstība visā upes uh, teritorijā. Paldies! Paldies jums! Nāslovo pan poslanec Vlasāk na dvie minūti. Vlasaka kungam uz divām minūtēm vārds. Priekšsēdētāji komisāri. Makro reģionālās stratēģijas galvenokārt ir politiski instrumenti, un tā ir viena no iespējamām sadarbības formām kam būtu jānovad pie labāku esošo iniciatīvu izmantošanas finanšu instrumentu programmām un sadarbības platformām. Šādām stratēģijām jākalpo arī par ietvaru labākai Eiropas Savienības un iekšējā tirgus darbībai, jākļūst par platformu biznesa saikņu veidošanai starp dažādiem, dažādām iesaistītām pusēm. Tām būtu jānovada arī pie formalizēšanas un labākas struktūras, jāļauj risināt izaicinājumus. No mūsu grupas eh, viedokļa skatoties, šāda veida stratēģijas jāskata struktūrētā, sistemātiskā veidā, kontekstā ar citām politikām. Tā, lai mūsu pieeja būtu stratēģiska, it īpaši runājot par to, cik daudz ir šādu stratēģiju un cik daudz mēs runājam par šādu stratēģiju mm, pārvaldību un administrēšanu. Arī šī stratēģija ir guvusi mūsu atbalstu un gūs mūsu atbalstu, ja tā būs balstīta uz galvenajiem budžeta principiem, uz eh, likumdošanas un institucionālo neutralitāti. Šāda veida stratēģija nākotne ir cieši saistīta ar debatēm par Eiropas finansējumu izmantošanu nākotnē, bet tā arī ir saistīta ar institucionālo politiku, dis diskusijām nākotnē un arī ar to, kā institūcijas attīstīsies nākošajā plānošanas periodā. Pašlaik vēl ir varbūt pārāk agri par to runāt, bet jāsaka, ka šādām stratēģijām nevajadzētu ietekmēt kohēzijas politiku struktūru nākotnē, vai arī naudas piešķīrums noteiktiem mērķiem. Dočkungam vārds lūdzu. Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs komisāri, kungs, godātie kolēģi. Par ko mēs uh, runājam šeit, tad, kad mēs uh, diskutējam par uh, Donavas reģionu? Mēs diskutējam uh, par to, ka tas aptver 14 valstis, 115 iedzīvotāji, un um, tā ir saikne starp visiem. Ir nozīmīgi teikt, ka Eiropas Savienības stratēģija Danavas reģionam ir nākotnes stratēģija. Ir nepieciešama stratēģija ne tikai vidusjūrai, bet ir nepieciešama arī stratēģija no visas Eiropas Savienības eh, Danavas reģionam. Tā nav vērsta viss uz pagātni, bet uz nākotni. Un mēģina atrast uh, sadarbības veidu, lai mēs varētu saskarties ar nākotnes uzdevumiem. Izstrādājot uh, Eiropas stratēģiju Danavas reģionam, mēs izmantojām vecu metodi. Līdz ar to mēs uh, varējām uh, vienu no Eiropas iniciatīvām uh, plašāk izstrādāt. Mēs konsultējāmies ar eh, iedzīvotājiem, bija konsultēšanās eh, procedūra, un kā rezultāts eh, komisija, kā rezultāts tam bija tas, ka komisija publiskoja šo stratēģiju pagājušā gada beigās. Ir nozīmīgi uzsvērt to, ka šī stratēģija ir ļoti nozīmīga cilvēkiem, un cilvēka donavas telpā cieši smagi no. Uh, ekonomiskās krīzes, un tādēļ šī stratēģija ir tāda, kas meklē izai no šīs krīzes. Tam ir jābūt šīs stratēģijas centrā šeit Eiropas parlamentā. Ungārijas pieeju mēs varam tikai atbalstīt. Ungārijas prezidentūra vēlas veidot stratēģiju, kas šīm Donavas reģionu valstīm dot lielāku labklājību, un tādēļ šī stratēģija ir jāizstrādā un jāīsteno kopā. Visas valsts, ko tas uh, aptver, jāiesaista, kā arī ir nepieciešama līdzekļa, kāda jau bija izmantot kohēzijas politikā. Herr komisār Hahn, was... Tagad uh, Hāna kungs, ko saka komisija par Donavas stratēģiju? Paldies, priekšstādātāji kungs. Nu, komisija ir sajūsmā. Tādēļ ar tādu ļoti lielu prieku mēs pieņēmām šo uzdevumu kopā ar reģioniem un dalību valstīm izstrādāt stratēģiju. Mēs iesniedzām projektu un tā mērķis ir sadarbība, sadarbība starp reģioniem. Šī sadarbība jāintensificē, jāuzlabo labklājības standarts. Uh, stratēģijas prioritātes ir eh, zināmas, tā ir mobilitāte, vidas aizsardzība un līdz ar to arī labklājības pieaugums. Esmu iepriecināts par to, ka arī parlamentā tiek runāts par integrēto pieeju šai jaunajai makroekonomiskai stratēģijai reģionā. Tas tiek atbalstīts. Un visbeidzot jāsaka, ka To parādīja arī Baltijas jūras stratēģija, ka ir nepieciešams, lai būtu tāda aktīva iesaiste no visām pusēm. Sakot ar pašvaldībām līdz reģionālajiem, nacionālām un Eiropas līmeņa iestādēm, arī pilsoniskā sabiedrība un ekonomikas pārstāvi ir ļoti nozīmīgi, lai visi iesaistītos. Donavs reģionā liekas, ka tas tā ir. Šeit ir jāveido ilgtermiņa attīstība Un no 11 prioritārajām jomām ir trīs tādas, kas ir domāts uh, ūdens kvalitātes uzlabošanai, plūsmai un arī risku pārvaldībai, profilaksei, plūdgadījumus, ne tikai Donavai, bet arī pietekām. Šādi tiek uh, ekoloģiski adekvāti risināti jautājumi. Tā ir milzīga iespēja, neaizmirsīsim ka Donava ir visstarptautiskākā uh, valsts, desmit uh, valsts robežojas ar to, un neviena valsts, neviena upe visā pasaulē mm, neplūst caur tik daudzām valstīm. Ļoti nozīmīgi, lai mēs izmantotu šo iespēju. Un šajā makroekonomiskajā stratēģijā astoņas ES dalībvalsts un sešas ne ES valsts iesaistītos. Un institucionālā sadarbība ir jāveido efektīva un jāizmanto visas iespējas tagad par finansējumu. Tie līdzekļi, kas jau ir, tos jāizmanto atbalstoši Ir vēl dažādas iespējas uh, jau tekošo programmu plānošanā uh, līdzekļus izmantot. Bez tam ir jāapvieno operatīvās programmas un arī mērķis, dažādi projekti, kas ir tikai reģionos. Tie jāīsteno un vienlaikus jārisina dažādi jautājumi. Un bez tam teikšu, ka daudzās uh, sarunās, divpusējās, daudzpusējās, zinu, ka jau tagad jāsāk nākošais finanšu plānojums, finanšu daudzgad schēma, lai mēs zinātu, kādu projektu kopā ir īstenojama un kāds finansējums tam var būt nepieciešams. Papildus līdzekļus kas ir nepieciešama un kas ir pieejama, piemēram, no Eiropas investīcijas bankas 30 miljārdu eiro trīs gadu laikā reģionā jāizmanto. Noteikti, ka ejot pa šo ceļu, vēl būs jānāpat konkrētiem jautājumiem, bet, nu, kā jau teicu, no komisijas puses šo stratēģiju, kas ir izstrādēta, mēs to atbalstīsim. Ir augsta līmeņa darba grupa, kurā iesaistīts visas dalība valsts, kur reģionāli, uh, kur tiek regulāri runāts par uh, paveikto. Ir arī uh, konferences par paveikto un ir arī nacionālie plāni ar konkrētiem soļiem, pasākumiem un termiņiem. Tie jāatbalsta. Noslēgumā arī kā uh, šo reģionu ievēlētājs grib aicināt, lai tas, kas tagad jau tiek izdarīts, lai tas tiktu novērtēts un arī īstenots. Un es domāju, ka tā mēs uh, atbalstīsim visu mūsu intereses. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tagad politisko grupu runātāji un pirmais runātājs Marinesko kungs tautas partijas vārdā. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār, mūsu grupa augstu vērtē komisijas sagatavoto dokumentu un atbalstīs tā pieņemšanu Ungārijas prezidentūras laikā. Lai varētu efektīvi ieviest stratēģiju, Mums ir nepieciešami trīs aspekti. Pirmkārt, prioritāšu un kopējo projektu saraksts ar koordinēšanu no Eiropas komisijas puses un finansējums, lai varētu sasniegt mērķus. Kāpēc prioritāšu saraksts? Mums ir nepieciešams šis saraksts visām valstīm, kas ir iesaistītas. Mums ir nepieciešams projektu saraksts, e, kuri būtu jāievieš vienlaicīgi lai varētu panākt reģiona ekonomisko izaugsmi un lielāku tā pievilcību. Visām interesētajām pusēm vajadzētu ieviest šos skaidri definētos projektus, kas ir ar kopīgām prioritātēm un kas ir jāievieš vienlaicīgi. Tad, kad mēs runājam par koordinācijas darbu, Eiropas Savienības pieredze Baltijas jūras sakarā mums ir parādījis to, ka ir nepieciešama konsekventa stratēģija, ka koordinācijas struktūra nedrīkst ietekmēt vietējās un reģionālās atbildības, bet ir jānodrošina prioritāšu sasniegšana. Pilnīgi skaidrs, ka mums eh, nav nepieciešams vairāk institūcijām, likumdošanu, vairāk finansējumu, bet mums ir nepieciešama stratēģija, kas ir jābalsta uz kopēju prioritāšu sarakstu ar labāku koordināciju un efektīvu komunikāciju. Mums ir jāpiemēro šis plāns, izmantojot jau piešķirtos resursus programmās un arī jāņem vērā atbildīgo dalību valstu devumi un jāizmanto tie finansējumi, kas nav izmantot, izmantot citos sektoros. Komisāri jaunai kohēzijas eh, politikai, jūs tāds atklājat kādu Eiropas Savienība nāca ar e, savu iniciatīvu. Varbūt to varētu atkārtot. Paldies. Nākošais runātājs Čāba kungs, sociāldemokrāta vārdā. Jikuji. Jó, hogy Hán úr az illetékes biztos szintén. Priekšsēdētā kungs izstrādātā stratēģija ir ļoti laba, un ļoti labi, ka komisārs Hāns arī eh, pārstāv valsti, eh, kurai, caur kur plūst Donava jo gan Ungārijas prezidentūra, gan arī Eiropas komisija strādās, lai pārvarētu ļoti smagus, liels uzdevums. Ir daudzas prioritātes nospraustas komisāra kungs, kolēģi, kolēģis, kā šīs prioritātes var sabalansēt. Es nesaku to tādēļ, ka es šaubos, jo, protams, ka es gribu, lai šī stratēģija būtu veiksmīgi īstenot. Un īpaši labi ir tas, ka ka šī stratēģija apvieno un aicina sadarbībai visas šī reģiona valsts, jo bieži vien sadarbības pietrūkst. Taču jāuzdod arī jautājums, kā tad tie mērķi tiks īstenot, kā piemēram ūdens kvalitāte, kuģojamība, enerģētiskā izmantojamība, ekoturisms. Tie dažkārt ir pretrunīgi. Kā tos var saskaņot vienu ar otru? Kā var sabalansēt situāciju? uzdevums ir saistīts ar to, lai radītu šo sabalansējumu šajās prioritātēs. Paldies! Huismanovs kundze no liberāļiem un demokrātiem, komisāra kungs, priekšsēdētāji, godiem bija kolēģi. Stratēģija Danavas reģionam tiks apstiprināta aprīlī ministru padomē, un tas būs signāls plašākai sabiedrībai, ka nav nekāda šķiešana ieviešanai. Praksē tomēr e, Eiropas Savienības dalībvalsts un tās, kuras nav dalībvalstis, saskaras ar dažādiem šķiršiem, koordinējot prioritātes, koordinējot mehānismus, lai varētu ieviest uh, Eh, un kontrolēt visus pasākumus. Tas attiecas galvenokārt uz lieliem pārobežu projektiem, un es domāju, ka komisijai būtu jāpiešķir lielāka vērtība finanšu disciplīnas uzraudzībai, termiņu ievērošanai un eh, nolīgto rezultātu sasniegšanai. Atbildība ir skaidri jādefinē. At, tieši tā, eh, tāpat arī atskaitīšanās un analīze. Vēl viena problēma ir komunikācijas darbs un rezultātu popularizēšana ieviešot šo stratēģiju. Caurskatāmība un piekļuvi informācijai ir ārkārtīgi svarīgas. Tieši tāpat arī iekšējie procesi koordinatoru vidū. Pirms uh, šīs stratēģijas apspriešanas mums bija plašas diskusijas prioritāšu sakarā. Un tas palielināja Eiropas Savienības dalību valstu interesi. Kā pilsoņi tiks informēti par šīs stratēģijas ieviešanu, ir jautājums, uz kuru vēl nav sniegt atbildi Eiropas līmenī. Tāpēc es domāju, ka apziņas kampaņas ir jāturpina, lai mēs varam šo Eiropas projektu, projektu eh, pabeigt. Loha Bīlers kundze, nākošais runātājs. Dankie, Fosicint. Paldies, priekšstādāja kungs, ir ļoti nozīmīgi, ka eh, stratēģijas izstrāde ir atvērts process, kurā ne tikai pāris tāda nozīmīga aktiera nosaka, kas notiek. Tas nozīmē, ka jāatrod risinājumi pretrunīgām interesēm vēl ne visas upes gultnes padziļināšana ir savienojama ar Donavas gultnes aizsardzību. Jāizmanto tehniskās iespējas, jāpiemēro kuģi upei un nevis otrādi. Šeit ir nepieciešams uh, runāt arī par Donavu uh, Bavārijā. Komisijā uh, netiek runāts par to, ka jāizmanto vislabākais uh, Mm, ekoloģiskais veids. Un dažkārt jākritizē komisijas teiktais. Komisija ir strādājusi tā, lai 4B kategorijas kuģi līdz 2015. gadam varētu kuģot, un līdz ar to radīsies kompromis, konflikts, un tas nav nepieciešams. Ir nepieciešams kompromiss. Ir jāatsauc šis komisijas lēmums. Un noslēgumā es aicinu, lai Eiropas Savienības Romu iekļaušanas stratēģija tiktu savienot ar Donavas reģionam paredzēto ES stratēģiju. Paldies! Pán poslanec Paška za skupinu Evropa svobody a demokracie. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Paškas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. 2010. gada beigās komisija nāca klajā ar paziņojumu un darbas plānu Donovas stratēģijai. Otrajā daļā tiek runāts par iespējām un izaicinājumiem un par koordinētu sadarbību, lai veicinātu reģiona attīstību. Viens no šādiem projektiem ir saistīts ar Donavas ūdeņu izmantošanu efektīvam dažādu veidu transportam. Mēs zinām, ka pašreizējā transporta kapacitāte būtiski atpaliek no iespējamā potenciālā um, potenciāla. Šeit mēs runājam par transportēšanu pat no Vladivostokas līdz Bratislavas un Vienas ostām. Tā mēs palielināsim šī te ūdensceļa nozīmību, un man liekas, ka, eh, man vismaz liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs eh, pasākums, lai uzlabotu reģiona attī ekonomisko attīstību, un arī, lai novērstu plūdu riskus un uzlabotu kuģojamību šajā upē, kā arī lai veicinātu tīrās enerģijas ražošanu no atjaunojumiem resursiem. Uh, Šim jāizmanto dažādi līdzekļi, arī kohēzijas fondu līdzekļi, lai šis mehānisms tiktu ieviest dzīvē. Van Nistelroja kungam vārds uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji komisāri, paldies! ārkārtīgi pozitīvi ir tas, ka mēs šeit vienojamies par Donavas stratēģiju, bet liela problēma šajā reģionā ir saistīta ar eroziju, upes krastu eroziju, ar ūdens kvalitāti, uh, un iespējamo attīstības potenciālu, ko šis eh, reģions sniedz ekonomikām un cilvēkiem. Līdzīga stratēģija attiecībā uz Reinas upi ir palīdzējusi uzlabot turistu pieplūdumu, uzlabot ūdens kvalitāti un arī lauksaimniecības attīstību reģionā. Ja mēs skatāmies uz teritoriālo integrāciju, tad uh, līgums nosaka iespēju veidot pārobežu sadarbību starp dalību valstīm, iesaistot vietējās pašvaldības, vietējo cilvēku kopienu pārstāvis, uzņēmēju pārstāvis. Komisārs tikko teica, ka netiks izveidotas jaunas struktūras, jauna likumdošanas akti un netiks piešķirti arī konkrēti specifiski uh, novirzīti līdzekļi. Šim nolūkam tiks izmantot jau esošie fondi un to līdzekļi. Es neuzskatu, ka plānošana šeit būtu jāpadara komplicētāka. Reģioniem pašiem būtu labāk jāizmanto pieejamie instrumenti. Man liekas, ka tā varētu ļoti efektīvi kopā strādāt un darba plāns eh, arī to nosaka, ka nauda tiek novirzīta uz tām vietām, kur tā visvairāk nepieciešama. Līdzīga stratēģija jau bija arī Baltijas reģionā, tagad mēs runājam par stratēģiju Donovai. Nīderlandieši teica, ka 10% no visas kuģu satiksmes, kas uh, Mm, nāk par einu no Donavas varētu tikt palielināta, un mēs visi saprotam, kāds šeit ir potenciāls. Kirilova kungam uz vienu minūtu vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jā. Ja dod iespēju uzlabot eh, un ieviest kopīgus mērķus un dot iespēju mūsu eh, pilsoņiem gūt maksimālu labumu, turklāt ņemot vērā to, ka eh, šo reģionu tā, tā vietas atsevišķas ir smagi skārus ekonomiskā krīze. Un ir jādomā pār kohēzijas politikas dokumentiem. Vietējo reģionālo dalībnieku aktīva dalība ir garantīja tam, ka viņu darbības projekti tiek iekļaut šajā stratēģijā. Un šeit es domāju patiesu eh, procesu pārvaldību lai varētu piešķirt finansējumu dažādiem projektiem, kas ir priekšnosacījums mērķu sasniegšanai, bet ir jādomā par ievēr, par eh, labu koordināšanas darbu, un tas varētu būt ļoti labs paraugs starp reģionālu sadarbībai. Paldies, Kirilov kungs. Nākošais runātājs eh, Sehnalovs kundze. Patiesībā viņas vēl vēlētāju apgabals atrodas šajā reģionā. Paldies priekšsēdētāji! Morāvija ir mans reģions. Donavas stratēģija ir ārkārtīgi nozīmīga makrostratēģija, kas veido un apliecina labu sadarbību starp dalībvalstīm, kam ir kopīgas intereses. Mēs piekrītam, ka eh, galvenais mērķis ir noturīgas attīstības un darba vietu izveidošana, izmantojot esošos instrumentus un politikas. Ir jāsaka ne birokrātijai, ne jaunām institūcijām un ne papildu finansējumam, papildu fondiem. Taču Man ir jāuzdod jautājums komisijai, kā komisija nodrošinās to, ka šī stratēģija pienācīgi tiks praksē ieviesti tīpaši sadarbā ar vietējā līmeņa pašvaldībām ar NVO, jo eh, subsidiartāts princips šeit ir ļoti būtisks, un tāpēc ir pienācīgi jānodrošina uzraugošais darbs no komisijas puses. Tāpat arī ir jāsagatavo um, komisijas darba plāns, bet es, es gribētu zināt, vai tiks eh, prezentēta eh, vienkāršota, saprotamāka versija šim dokumentam, kas ir saprotama vietējiem līmenim. Un pēdējais jautājums, kā šī jauno stratēģija tiks saistīta ar jauno finanšu perspektīvu līdz 2020. gadam. Paldies, nākošais runātais Kalenbach uz divām minūtēm. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, sirsnīgs paldies par to, ka ieradāties. 11 prioritātes jūs uzskaitījāt, un viens no pirmajiem teikumiem bija komisija ir sajūsmā. Es domāju, ka Donavas reģionam paredzētā stratēģija ir īstajā laikā. Un katrā no dalību valstīs, gan ES valstīs, gan arī uh, reģionu valstīs tā tiek vērtēta kā nozīmīga un nepieciešama. Raugoties uz šodienas diskusiju, mēs redzam, kur tās lielākās bažas valda. Sadarbība kultūras jomā tā neradīs lielas problēmas. Tas darbosies. Donavas piekrastē jau daudz gadus veiksmīgi kultūras jomā sadarbojas. Uh, Bet um, sarežģītāks būtu tās jomas, kur Donau tiek uh, apdraudēta. Mums ir nepieciešama Donau kā transportēšanas uh, ceļš, kā transporta ceļš, un vidas komitejā redzēja arī, ka tā ir alternatīva, lai samazinātu CO2 izmešus. Nu, varbūt, ka tas ir, uh, teiksim, pa daudz uh, skaļi teikts, bet nu vismaz nepalielināt šos izmešus. Un bez tam. Uh, tā ir liela ekosistēma, to nedrīkst apdraudēt, un šeit es eh, redzu arī iespējas, lai veiksmīgi darboties. Mums ir nepieciešama arī tālredzība. Tad tiek prasīta nauda. Bet no komisijas un parlamenta būs atkarīgs, eh, kā kopā tiek pieņemta lēmuma, lai tie līdzekļi, kas eh, tiek izlietoti, patiesi saglabātu ekoloģisko līdzsvaru, lai a, apludinātās a, un a, mitrās pļāvas tiktu saglabātas. Tas ir nepieciešama Donavas telpas stratēģija ļauj investēt zaļajās enerģijās. Donavas reģionām paredzētā stratēģija dod iespēju ilgspējību īstenot. Iedzīvotāji ir uh, sākuši šo darbu, un mums vajadzētu izmantot šo ierosmi un uh, entuziasmu ar, piemēram, līdzīgu darbību. Paldies! Aina minūte. Kalfin kungs, viena minūte. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, още от самото начало Дунавската стратегия. Priekšsēdētāji komisāri, jau no paša sākuma Donavas stratēģijai jārada konkrēti rezultāti, kurus Donavai pieguļošās valstis arī reāli varētu redzēt. Tomēr pati galvenā sākotnējā prioritāte ir ārkārtīgi svarīga. Šeit mēs runājam par transporta attīstību, par kuģošanas grafiku saskaņošanu. Es gribēju norādīt, ka ir aktīvi jāiesaista pilsoniskā sabiedrība jau pašā procesa sākumā. Stratēģija būs veiksmīga tikai tad, ja Donavai pieguļošo valstu pilsoņi izpratīs, kā konkrēti viņi varētu sadarboties. Tāpēc es gribēju aicināt gan komisiju, gan parlamenta kolēģus atbalstīt informācijas centru atvēršanu un uh, gribēju lūgt arī atbalstīt universitātes, kas strādāja pie šādiem ar šo stratēģiju saistītiem projektiem. Brīvajā mikrofonā mums ir pieteikušies 15 runātāji, bet diež, diemžēl mums būs tikai pieciem iespēja dot izteikties. Nikolās Kungs būs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Šī stratēģija paliks tikai uz papīra, ja mēs to pareizi neiev neieviesīsim. Tieši par to mēs arī runājam. Uh, Tomēr no otras puses ir labi tas, ka šāda multimodāla transporta programma ir daļa no stratēģijas. Es zinu, ka Bratislavas osta kļūs par svarīgu struktūras sastāvdaļu, un tādējādi mēs varēsim atslogot ceļu transportu, jo automašīnas rada lielu piesārņojumu. Figel kungs, bijušais komisārs, runājot par stratēģiju, uzsvēra, ka visam reģionam jāpiedalās stratēģijas izpildē. Šeit mēs runājam arī par vidi, vides aspektiem un arī par dabas katastrofu novēršanu. Visi šie jautājumi ir jāņem vērā tad, kad tiek veikts darbs pie stratēģijas. Es uzskatu, ka šī stratēģija būtiski neietekmēs struktūra fonda līdzekļu sadalījumu šajā reģionā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, saka nākošais runātājs Kutas kungs. Pēc Eiropas Savienības paplašināšanās eh, pēc 2007. gada ir pienācis laiks runāt par šādām stratēģijām. Komisija ir sagatavojusi stratēģiju Donovas reģionam. Uh, Un es gribēju apsveikt to, ka komisija galvenokārt grib pievērsties 11 prioritātēm, kam jānodrošina ilgspējīga izaugsme un darba vietu veidošana. Es uzskatu, ka stratēģijas veiksmes pamatā būs atšķirība novēršana starp reģioniem, labāk sadarbojoties dažādās jomās un nodrošinot labāku piekļuvi reģionālo fondu līdzekļiem. Es gribēju teikt, ka uh, arī enerģētikas jautājums ir būtiski svarīgs stratēģijas veiksmei. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, mums šeit nav liela konkurence šajā jomā. Es gribēju aicināt izveidot autentiskus reģionālus tirgus šajā jomā. Obermaja kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, komisāra kungs. Danavas reģionam paredzētā stratēģija ir eh, domāt, lai uzlabotu ilgtspējīgo sadarbību transporta jomā un arī veicinātu vidas aizsardzību. Tajā ietvilst vidas tehnoloģija eh, veicināšana, eh, bioloģiskās daudzveidības veicināšana un attīrīšanas iekārtu izbūvu. Bet man pietrūksta vidas drošības saistībā ar kodolenerģiju, jo Bahovčs, Temelins un citi uh, citas atomspēkstacijas ir Danos reģionā. Un tas uh, varbūt saistīts arī ar tādiem ļoti nopietniem trūkumiem to darbībā. Un neskatoties uz visu piekrasts reģioni un kaimiņu valstis netiek pietiekami informētas un netiek pietiekami iesaistītas dažādās pārbaudas pro, uh, procesos. Un no tā izriet uh, vidiskarošas domstarpības. Uh, Un Donavas stratēģija būtu laba iespēja šīs nesaprašanās izskaust. Paldies! Paldies, nā, paldies nākošais runātājs Mešāruš kungs. Paņem priecedājūcī, e, amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfor... Priekšsēdētāja kungs. Es, kad biju bērns, izpeldējos Danavā un pēc tam viss mans ķermenis smirdēja, man bija visur Mm, naftas pleķi uz ķermeņa. Es ceru, ka šī situācija ir vainījusies. Un ja Donavas stratēģija tiks īstenot, tad uzlabosies arī ūdens kvalitāte, un tā būs tik laba, ka būs iespējams arī uh, izskaust citus trūkumus. Man liekas, ka vajadzētu atrast papildus līdzekļus. Žēl, ka nav tādas iespējas līdz šim bijis. Ir ļoti daudz atšķirības mm, Donavas reģionu valstīs un būtiski ir redzēt, kā ap, ka tur ir gan vecās, gan jaunās dalība valsts. Tas var dot mums arī tādu impulsi palīdzēt jaunajām dalību valstīm. Mēs varam daudzus labus impulsus pārņemt un daudz ko mācīties no Baltijas jūras stratēģijas. Paldies! Un pēdējais, pēdējais runātājs šajā raundā - Dan Zilaskons. Mulțumesc, domnule președinte! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas stratēģija Donavas reģionam tika balstīta uz Baltijas stratēģiju. Tā ļauj koordinēt politikas eh, vairākās svarīgās jomās. Stratēģijai būs jāsaskarās ar izaicinājumiem, uh, dažādās dalībvalstīs. Šeit es runāju par sociālo atšķirību dažādās valstīs, satiksmes intensifikāciju, klimata izmaiņas, kultūras atšķirību, biodiversitāti un tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka šī Eiropas stratēģija kļūs par platformu dialogam starp Eiropas Savienības dalību valstīm un valstīm, kas nav dalību valstis tā dos ilgtermiņa labumu vietējā un reģionālā līmenī. Mums ir nepieciešama stratēģija, kas pēc ieviešanas uzlabos visu pilsoņu dzīvi visā Donovas reģionā. Un tagad laiks uh, komisāra kungam atbildēt. Atbildēt uz jautājumiem un piezīmēm. Paldies! Danke, Paldies, priekšsēdētāj kungs! Nu, laika ir tik maz, ka visu nespējuši, bet, nu, pāris lietas gribētu uzsvērt. Viens jautājums ir kuģošanas iespējas. Šeit ir nepieciešams tāds gudrs ekoloģisks un ekonomiski saprotams risinājums. Ir divas pieejas, tās varētu arī labi kombinēt. Viena ir sekojoša, mums vajadzētu intensīvi uh, nodarboties ar kuģu korpusu attīstību, lai uh, kuģošana izmantoti mazāk enerģijas, lai mazāk kaitētu upes gultnē. Un otrs, manuprāt, vēl līdz šim nepilnīgi izmantots un piekrīt visiem tiem, kas saka, ka kuģus vajadzētu piemērot upē un nevis otrādi. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, pārtraukt domāt, ka mums ir uh, viena lieluma kuģis nepieciešams visā uh, Donavas uh, tecis distancē, kas varētu kuģot arī vidusjūrā, tas tā nav un citās vietās. Tie ir vairāk nekā 800 km, un es domāju, ka ja šeit būtu at, uh, piemēroti un interesanti piedāvājumi, tad varētu šo distanci arī vēl mainīt. Un līdz ar to ir interesanti pārdomāt, vai mēs šeit uh, arī runājot par kuģu lielumu, uh, varētu uh, adekvātus uh, piedāvājums atsevišķos nogriežņos izmantot un piedāvāt. Bez tam nozīmīgi būs, runājot par šo jautājumu, sekojošais. Daudz līmeņu pārvaldība. Mēs varam daudz ko izmēģināt jau tagad no tā, ko mēs varētu ieplānot nākošajā daudzgadu plānā. Uh, plot, proti iesaistīt visus iedzīvotājus lāņus attīstībā un īpaši īstenošanā. Un es absolūti piekrītu Kādenbachas kundas teiktajam un tam, ko teica citas. Ir ārkārtīgi tāds plašs entuziasms iedzīvotāju vidē, un to vajadzētu uztvert, apvienot un izmantot, lai radītu pievienoto vērtību iedzīvotāji, mēs redzam, viņi ir aizrautīgi un iesaistās šajā projektā, un mums kopā jāizteno tas, ko mēs kā solījumi jau esam izteikuši. Īstenošana, protams, ir dažkārt smaga lieta, tādēļ gribu tikai aicināt, lai tās vienošanās par pasākumiem, kas ir sasniegts, lai tās mēs īstenot. Un gribu uzsvērt, ka Principā pat laba naudas ir pietiekami. Runa iet par to, lai šo naudu arī izmantotu un radītu pievienoto vērtību Donavas reģionam, kā arī pilsoņiem, kas tur dzīvo, ir 115 miljoni. Paldies! Komisār. Paldies komisārkungam! Diskusijas ir pabeigtas, balsošana par šo jautājumu notiks ceturtdien, 2012. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas